Κυρία Πρόγερος. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση Godātie deputāti, varbūt eh, sāksim mūsu nakts plenārsēdi un eh, Tautas partijas politiskās grupas vārdā, kā arī sociāldemokrāta grupas vārdā. Es esmu saņēmusi iesniegumu no abām šīm grupām izdarīt eh, grozījums komiteju delegāciju sākumā. Un eh, mēs šīs izmaiņas iekļausim šās plenārsēdes protokolā. Ja komentāru vai iebildumu vai ieteikumu nav, tad eh, mēs uzskatām par mūsu protokolu par apstiprinātu. Un tagad turpināsim mūsu darba kārtību. Šajā nakts plenārsēdē pirmais ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski starptautiskās darba organizācijas atjaunināto konvenciju ratifikācija un īstenošana. Mēs eh, sāksim debatas ar to, ka mēs dosim vārdu jautājumu uzdevējiem. Un tagad pirmais Sarkas kungs trīs minūtes lūdzu. Gracias, señora presidenta. Buenas noches, colegas. Buenas noches a... Paldies, priekšsēdētāji. Uh Paldies, de, kolēģi, paldies komisijas pārstāvjiem. Mēs visi zinām, ka ekonomikas e, globalizācija un starptautiskā finanšu krīze un nākotnes mēķi prasa globālu pieeju. Valstu un reģionu līmenī mēs nevaram atrisināt šos jautājumus, un tieši tāpēc sadarbība starp Eiropas Savienību un Startautisko darba organizāciju ir būtisks elements mūsu darba kārtībā. SDO veic trīspusējās konsultācijas, izpildot uzdevumu, no kura mēs nevaram izvairīties, lai būtu atbilstība mūsu misijai. Mūsu vērtības ir arī SDO vērtības, un mēs pie tām strādājam kopīgi. Mums ir nepieciešams sociālais modelis, kas var apvienot cilvēkus, un mēs uzskatām, ka mēs visi varam strādāt roka rokā. Eiropā ir vajadzīga SDO, sociālā modeļa attīstībai. Mēs nevaram darboties netaisnīgā pasaulē, tā kā SDO dod arī iespēju darboties starptautiskajā līmenī. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai un tās dalību valstīm apliecinot, ka tās ir ļoti tuvas arī šai darba programmai un eh, globālajiem nodarbinātības paktam, uh, mm, tomēr jāsaka komisijas pārstāvjiem, ka nav pietiekamas atbilstības starp to, ko jūs sakāt un mēs sakām un ko mēs darām. Līdz ar to ir ļoti svarīgi šovakar runāt, lai mēs nonāktu pie rezolūcijas pār Startautiskās darba organizācijas eh, instrumentu ratifikāciju, lai mēs varētu garantēt ne, gan SDO, gan mūsu pašu projektus. Jaunā sociālā programma ir aicinājums dalību valstīm, bet dalību valstis neatbild šim aicinājumam. Eh, tās ir aicinātas ratificēt konvencijas, bet eh, šo, šis aicinājums nav guvis atbalstu. Tāpēc mums ir vajadzīgi ambiciozāki instrumenti. Ir dalība valstis, kas ir in, um, uh, ratificējušas SDO uh, konvencijas, bet pašlaik tās ir atjaunā, atjauninātas. Ir 70 konvencijas, ir arī trešās pasaules valstis, attīstības valstis, kas virzās uz priekšu ātrāk nekā Eiropas Savienība šajā jomā. Un, uh, Tāpēc uh, pasaule nesaprot Eiropu. Mēs zaudējam savas pozīcijas. Un, uh, Tāpēc es gribu teikt komisijai, ka ir skandalozi, ka Eiropa, kas uh, eh, labvēlīgi gadu izturās pret SDO, tomēr neratificē šīs konvencijas. Un mēs uh, uz, uh, eh, uzdod šo jautājumu. Uh, Šodien visas parlamenta politiskās grupas grib, lai mēs virzītos uz priekšu un pieprasītu dalību valstīm, lai tās ratificētu šīs konvencijas un lai būtu vārdu atbilstība darbiem. Uh, Politika reizēm kaut kā pietrūkst, un tāpēc eh, pilsoņi mums eh, prasa, lai mēs būtu uzticami. Un šad, ja tas nenotiek, tad eh, Eiropas Savienībā nav ticamība. Paldies, un tagad Harkins kundzei trīs minūtes lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Uh, Es esmu ārkārtīgi priecīga, ka mēs vēlamies eh, aktualizētās konvencijas ratificēt un īstenot dalību valstīs. Noteikti ir jāpiemina, ka brīdī, kad 90. gadā ILO tika izveidota 1919. gadā pēc Pirmā pasaules kara, tad eh, doma bija tāda, ka mieru Eiropā un visā pasaulē var nodrošināt tikai tad, ja tas balstīsies uz sociālo tiesiskumu. Šo gadu gaitā ILO ir iestājies par darba vietām un godu un cieņu. Tāpēc mēs uzskatām, ka dalību valstīs ir jāratificē un jāīsteno aktualizētās konvencijas. Bet patiesībā ne tikai mūsu jautājums ir saistīts ar komisijas darbību. Ja mēs jau raugāmies uz apvienoto nāciju rīcības kodeksu, tad eh, lielākā daļa no rīcības kodeksa aspektu balstās uz ILO konvencijām. Mēs uzskatām, ka visiem, kuri piegādā preces un pakalpojumus, ir jābalstās uz apvienoto nāciju rīcības kodeksu. Tāpēc ILO konvencijām ir jātiek ratificētām visā pasaulē un, protams, Eiropas Savienībā jo īpaši. Eiropas komisija savā paziņojumā par jauno sociālo darba kārtību ir teikusi, Komisija vēlas, lai visas dalību valstis ratificētu un īstenotu ILO konvencijas, kuras ir tikušas atjauninātas un rezolūcija par jauno sociālo darba kārtību, kas tika apstiprināta parlamenta iepriekšējā sasaukumā šā gada maijā, tika uzsvērts, ka patreizējās darba tiesības gan starptautiskā, gan kopienu līmenī ir jābūt prioritē, prioritātēm Eiropas Savienības institūcijām un dalību valstīm. Tāpēc šonakt šajā parlamentā mēs vēlamies gan prezidentūrai, gan komisijai būt pēc iespējas ambiciozākiem šo pasākumu īstenošanā. Un mēs uzskatām, ka šo konvenciju ratifikācija ir viens no galvenajiem uzdevumiem, kā arī komisijai vajadzētu pieprasīt dali visās dalību valstīs ratificēt konvencijas. Vēl bez tam mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jāmēģina savietot kopā iekš un ārpolitika. politika Šajā parlamentā mēs atkārtot esam pieprasījuši paraugu prakses apmaiņu starp dalību valstīm. Un, protams, ka ir dalību valstis, no kurām mums ir jāmācās. Un tikai tad, kad dalību valstis būs ratificējusi vislabākās konvencijas un kad paraugu praksa būs stājusies spēkā gan Eiropas Savienībā, gan visā pasaulē, mēs panāksim sociālo taisnīgumu. 25. novembrī mēs runājam par 750 dažādām konvencijām, un 47 no tām ir tikusi atjaunināts un ratificēts pēdējo mēnešu laikā. Mēs uzskatām, ka visām konvencijām ir jātiek ratificētām visās dalībvalstīs. Paldies, Harkins kundzei, turpina priekšsēd. Un tagad Turunens kundze, divar pusminūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, zaļo grupas vārdā vēlētos uzsvērt, ka mēs uzskatām šīs rezolūcijas būtību par aktualizēto konvenciju ratifikāciju un īstenošanu ārkārtīgi aktuālu. Kāpēc? Vispirms mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jābūt vadošajam flagmalim runājot par darba tirgu. Mums ir jābūt paraugam visai pasaulē. Mums ir jāmēģina nodrošināt adekvātu darba apstākļu visiem strādājošiem. Un otrais iemesls, kas jau šeit tika minēts, ir ir tas, ka jā, tiešām ir atšķirības ar to, ko mēs sakām un to, ko mēs darām. Ir arī atšķirības starp Eiropas iekšējiem noteikumiem un tiem, ko mēs piemērojam ārpusē. Kad Eiropas Savienības dalību valsts ir aizmirsušas vai vienkārši neratificē šīs konvencijas, tad tas nenāk pa labu ne tikai Eiropas strādājošajiem. Tas ir arī ārkārtīgi spēcīgs negatīvs signāls tām dalību valstīm ārpus ES, kurām mēs kuras mēs pamudinām ratificēt un īstenot šīs konvencijas. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība pierādītu, ka mēs esam reģions, kurā darbojās gan labi darba tirgus apstākļi, gan arī konkurētspēja. Mēs esam globāls spēlētājs un vēlamies, lai noteicoši būtu ILO kā institūcijas noteikumi visā pasaulē. Mēs uzskatām, ka ILO konvencijām ir jātiek nopietni izskatītām, un tāpēc mūsu politiskā grupa atbalsta Eiropas Savienības atbilstīgo institūciju darbību, un lai visās dalību valstīs tiktu ratificētas konvencijas. Paldies! Paldies! Turpina prieksēdētājs kundze. Vārds uh, Gabrielai Cīmērai, bet es viņu pašlaik neredzu. Um, Figueiredo kundze, varbūt jūs vēlaties izteikties? Obrigāda, senjora prezidente. Lūdzu, divas minūtes. Uh, liels paldies, priekšstādātājs kundze. Mēs atbalstam dalību valstu pasākumus, ra ratificējot um, SDO konvencijas, kuras ir aktualizētas. Jau vairākus gadus ir tā, ka Startautiskā darba organizācija izdod starptautiskas darba normas daudzās dažādās nozarēs, gan nodarbinātībā, sociālā nodrošinātība, sociālā politika un arī starpcilvēciskās attiecības. Tāpēc mēs atbalstām šīs kopējās rezolūcijas pirmo redakciju, Tomēr, um, diemžēl, Eiropas Tautas partija grupa un citi parakstītāji ir uzlabojuši redakciju un ir samazinājuši um, tās darbības jomu, tādējādi tā vairs īsti neatbilst Lisabonas stratēģijai. Mēs visi zinām, ka Lisabonas stratēģijas pa, paredzēja, ka Eiropas uh, Savienība veic um, vissvarīgākos uh, soļus uh, darba drošības jomā un norāda uz reglamentējošiem dokumentiem. Tādējādi tiek mazināta darba vērtība, darba dienas kļūst garākas, tiek apšaubīti tarifu nolīgumi un arotbiedrību loma, un tas ir tieši pretēji tam, kas uh, ir minēts SDO konvencijā. Šīs nožēlojumās rīcības dēļ mēs uh, vēlētos atbalstīt uh, rezolūciju tomēr GUE un NGL vārdā. Mēs vēlamies teikt, ka mēs aicinām dalību valstis ratificēt uh, SDO konvencijas un aicinām komisiju uh, realizēt šos priekšlikumus. Paldies, Figuerēro konze. Un tagad vārds komisijai, lūdzu. Uh, Karolam te Guhtam. Paldies, priekšsēdētājas kundze, godātie parlamenta deputāti. Pēdējo pāris gadu laikā komisija atkārtot ir uzsvērusi to, ka ir jārāda piemēra ratificējot un īstenojot ILO konvencijas. Komisija ir aktīvi atbalstījusi dalību valstu centienus un sadarbojusies gan ar starptautisko darba organizāciju, gan citām organizācijām, lai pieņemtu adekvātu starptautisko stranda, standārtus, tādus, kas varētu darboties konkurēt spējīgā globālā tirgū. Padome un Eiropas parlaments ir uzsvēruši, cik svarīgi ir izveidot eh, adekvātus darba jautājumus un eh, darba kārtību. Dalību valstis jau ir ratificējušas visas ILO konvencijas, kas ir saistīta ar darba tirgus apstākļiem un arī citas. Un eh, komisija uzskata, ka ir jābūt adekvātiem ka šiem jautājumiem ir jātiek iekļautiem arī sociālajā darba kārtībā. Tikai ILO konvenciju īstenošana, e, tāda konvencija ratifikācija un īstenošana, kuras ir aktualizētas, e, var nodrošināt adekvātus darba apstākļus gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās no e, robežām. Komisija ir nodrošinājusi darba termi, datuma termiņu izveidošanu un pamudinājusi dalību valsts ratificēt šīs konvencijas pēc iespējas ātrāk. Visbeidzot, 2008. gadā tika izveidota atskaita par to, kāds ir ratifikācijas procesu gaita dažādās dalību valstīs. Un e, mēs 2011. gadā sagatavosim turpmāko ziņojumu. Paldies, komisārkungs, turpina prieksēdētāja. Un tagad mēs pārējām pie politisko grupu runātājiem un EPP grupas vārdā arī divas minūtes lūdzu. Köszönöm a szót, elnök asszony, mindenek előtt szeretném üdv... Liels paldies, ka devāt man vārdu, priekšstādātājs kundze. Es vēlētos apsveikt to, ka frakcijas ir spējušas panākt vienošanos pār SDO konvenciju ratificēšanu un īstenošanu. Mēs atbalstām šo tekstu. Kā ir zināms, SDO ir viena no starptautiskajām, viena no vecākajām starptautiskajām organizācijām dibināta 1919. gadā ar mērķi uzlabot darba apstākļus, novērst eksploatāciju. Un pēc tam šīs organizācijas kompetenču loks ir paplašinājies uh, un pašlaik uh, specializētās jomās ir um, izbūvēts vesels tīkls. Mēs uh, savā politiskajā grupā esam pārliecināti, ka SDO noteiktās normas palīdza uh, novērst šķēršļus konkur starptautiskajā konkurencē, un kā to ir pierādījusi krīze, tās um, ir ļoti noderīgas. Šīs normas ir spēkā un tās ir leģitīmas, tā kā tās tiek pieņemtas uh, sadarbojoties uh, trim, trim pusēm, tajā skaitā ar arotbiedrībām. Šajās normās ir noteiktas tiesības un pienākumi, vispārēji noteikumi, uh, kur ir jāveic dalību valstīm. Tomēr mēs nevaram atstāt ārpus ievērības to, ka Eiropas Savienība pati par sevi nevar ratificēt starptautiskas konvencijas. Un uh, šeit tāpēc rodas jautājums par subsidiaritāti. Par to ir atbildīgas dalību valstis, un tekstā ir pareizi teikts, ka uh, ir jāizlem, kādas uh, normas uh, piekrīt kopienas kompetencei un kādas dalībvalstu kompetencei. Ja subsidiaritātes uh, princips tiek ievērots, tad mēs atbalstītu šo ieteikumu, ja komisija šādu ieteikumu dos. Jā, liels paldies! Paldies, un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā Kristensens divas minūtes lūdzu. Runājot par Eiropas Savienības iekšējo tirgu, tad mēs vēlamies redzēt tādu tirgu, kurā mēs varēsim brīvi pārdot preces un pakalpojumus viens otram, pirtam par zemām cenām. Visiem tas ir pieņemami, un tomēr visam ir jābūt sakārtotam. Darbiniekiem ir jābūt tiesībām, kuras respektē visi Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām. Mēs nevaram konkurēt starp dalību valstīm ar sliktiem darba apstākļiem. Visās darba valstīs ir jābūt vienādām algām par vienādu paveikto darbu, un tas ir viens no pamat brīvībām. Tāpēc mēs uzskatām, ka sadarbība starp dalību valstīm un starptautisko darba organizāciju ir ārkārtīgi svarīga. Mēs dalām kopīgu vērtību bāzi, un mums ir jāizmanto SDO konvencijas, lai labāk veidot Eiropas sociālo modeli. Iespējams, ka tas nav iespējams šodien, bet eh, ja komisija nevēlas padarīt konvencijas saistošas, eh, līdz ar to liela daļa dalībvalstās vienkārši neratificēs. Uh, Es uzskatu, ka visām Eiropas Savienības dalību valstīm vismaz vajadzētu ratificēt un īstenot tās konvers, konvencijas, kuras SDO ir ratificējusi kā aktualizētas. Mums nav nepieciešams vairāk papīru un runu, mums ir nepieciešama rīcība. Kā rīkoties, Kā to panākt? Mēs pamudinām citas dalību valsts ratificēt ILO konvencijas un arī ANO noteikumus, bet paši mēs to nedarām. Es uzskatu, ka mums ir jārāda piemērs, un pēc tam mēs varam mācīt citus un teikt viņiem, ka visiem ir jāratificē un jāīsteno. Mums ir jāiestājās par adekvātiem darba apstākļiem ES un pasaulē, un tikai tad mēs varēsim stāties pretī tai globālajai krīzē, kurā visi šobrīd dzīvojam. Paldies! Paldies, Kristensen kungs, un tagad Šreters kundze zaļo grupas vārdā vienu minūtu lūdzu. Jā, Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Uh, Ir taisnība, darbie kolēģi, krīzes laikos minimālie standarti aizsargā nodarbinātos uh, uh, pret necilvēcīgiem darba apstākļiem. Bet uh, šādās svētdienas runās un attiecībā pret uh, trešajām valstīm mēs pieprasam šo tiesību ievērošanu, jo uh, patiešām tā aizsargā no sociālā dempinga un diskriminācijas. Tomēr Eiropas Savienība paliek pie, šādas, pie šādām tukšām runām. Dalību valstis un ES patiesībā ignorē starptautiskās darba organizācijas konvencijas, neratificē, neratificē tās un neievieš. Un tādējādi izvairās no tādām tiesībām kā streik, tiesības uz streiku. Eiropas kopiena tiesa šādas tiesības ir norādījusi un daudzi tam aplaudēja. Tikai um, trīs no 27 dalību valstīm šīs konvencijas ir ratificējušas, un tas ir skandāls. Uh, Tas ir, mēs par to runājam 90 gadus pēc um, ILO dibināšanas, tam ir jāmainās. Un tagad dod vārdu Morānas kundzei divas minūtes. Priekšstādātājs kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi, vispirms gribu pateikties Tautas partijas eh, grupas kolēģiem un citu mūsu parlamenta politisko grupu pārstāvjiem, jo mēs visi vēlējāmies šajā jautājumā runāt par godīgu darbu un iesniegt kopīgu rezolūciju, un pēdējo dienu sarunas ir bijušas ārkārtīgi pozitīvas. Kopš 1919. gada Startautiskā darba organizācija ir varējusi garantēt un attīstīt standartu sistēmu startautiskajā līmenī attiecībā uz darbu, eh, kas skar ļoti daudzas jautājumus - darbs, nodarbinātība, sociālā politika, um, tiesības, un mēs nevaram aizmirst to pašlaik, it īpaši šajos krīzes apstākļos. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai konvencijas tiktu klasificētas un atjauninātas starptautiskajā darba organizācijā triju pušu kon e, konsultācijās - darba devēji, darba ņēmēji un valdības. Un tāpēc mēs nākam klajā ar aicinājumu dalību valstīm, aicinot tās ratificēt klasificētās starptautiskajā darba organizācijā konvencijas un prasot aktīvi piedalīties to patiesā piemērošanā, lai virzītos uz priekšu uz sociālu Eiropu. Mēs vēlamies, lai tas notiktu iespējami drīzā laikā. Mēs esam uzmanīgi attiecībā uz konvenciju piemērošanas termiņiem, protams, ievērojot subsidiaritātes principu. Tautas par, Eiropas Tautas partijas grupa uzmanīgi raudzīsies, kā šīs konvencijas tiek piemērotas dalību valstīs cīņā pret uh, nelegālu darbu, um, ceļot patiesu sociālo Eiropu, kas parādīs ceļu pasaulē. Un mēs vēlamies, lai virzībos priekš notiktu. Paldies! Τώρα το λόγο θα πάρει η κυρία Ράπτη για δύο λεπτά. Un tagad vārds Raptī kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Viens no būtiskākajiem jautājumiem, ar ko Eiropas Savienība ir bijusi piemērs citiem, ir sociālā politika. Mēs zinām, ka pamatiesība īstenošana ir viens no priekšnoteikumiem, lai Eiropas Savienībā varētu iestāties jaunas dalību valsts. Un mēs arī zinām, ka šīs tiesības bieži vien tiek pārkāptas. Un ja tiek pārkāptas, tad Eiropas Savienība piemēro noteikti sankcijas. Stiprināt eh, gan darba tirgus tiesības, eh, gan arī sociālās tiesības parasti tiek saistīts ar darba tirgus noteikumiem un normām. Patiesībā tā nav tikai ES iekšējā likumdošana, tas attiecās arī uz ES ārējo aspektu jo Eiropas Savienība, parakstot nolīgumus ar trešajām valstīm, viens no priekšnoteikumiem ir darba tirgus pamata normu un noteikumu akceptēšana. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jārāda piemērs citām valstīm un pašai jāmēģina pēc iespējas ātrāk ratificēt atjaunotās ILO konvencijas. Pavisam nesen pēc um, trīs pušu sarunām starp darba devējiem, darbiniekiem un valdībām ILO atjaunināja un aktualizēja konvencijas. Tātad Eiropas Savienība piedalījās aktualizēšanas procesā un neskatoties uz to ratifikācija nenotiek. Tas ir paradoks. Un daudz dalību valstis pat tādā gadījumā, ja tās ir ratificējusi Eiropas Savienības likumdošanu, un pat tad, ja tajās piemērotās darba normas ir augstākas, tās nav ratificējušas ILO konvencijas. Tādējādi mēs rādam nepareizi piemēru trešajām valstīm, rodas nepareizs priekšstats par Eiropas Savienību būtu ārkārtīgi veiksmīgi, ja tās dalību valsts, kuras vēl nav ratificējušas konvencijas, to izdarītu. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu pamudināt dalību valstīm ļoti aktīvi ratificēt konvencijas un rīkoties tādajādi, lai nodrošinātu adekvātus darba apstākļus, vēl jau vairāk ņemot vērā patreizēju finanšu krīzi. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Un tagad eh, Loja Rika kungam vārds divas minūtes lūdzu. Merci, Paldies, priekšstādātājas kundze, komisāra kungs pats par sevi saprotams, ka nepieciešams uzstāt, lai tiktu piemērota Startautiskās darba organizācijas konvencijas, bet es diemžēl baidos, ka sistēma, kas mūs pārvalda, brīva konkurence, nu, pati varbūt darbosies tirgu, un tas novad pie draudiem pret darba kodeksu, eh, pret darba laika samazināšanu, kas tika izskatīts, ir spiediens uz eh, darba tirgu, kas nav īsti labi. Francijā ir piemērs, eh, kur eh, kāds uzņēmums šodien ir slēgts eh, sakarā ar pārvietošanu uz Bulgāriju un uzņēmuma darbiniekiem eh, tiek lūg, pieprasīts, lai viņi sagatavotu Bulgārijas strādniekus. Jūs redzat, ka šīs darba izmaksas centieni tās samazināt noved pie uzņēmuma pārvietošanas, noved pie spiediena un uz atkāpšanos sociālo tiesību jomā. Un līdz ar to mums ir nepieciešama tāda sistēma, kas ļautu paaugstināt sociālo tiesību standartus un lai nebūtu šī uh, asā konkurence starp darba ņēmējiem, ko organizē uzņēmumi un mūsu institūcijas arī zan. Nevajadzētu turpināt uh, virzīties uz to, ko šeit parlamentā un komisijā sauc par uh, elasta drošību, bet gluži otrādi vajadzētu virzīties uz sociālās drošības sistēmu profesionālajā jomā, kombinējot to ar apmācības periodiem, kas ir nepieciešami. Un tieši tas mums ļaus iziet no krīzes, sagatavot strādājošos lai palīdzētu viņiem virzīties uz uh, priekšu, uz rītdienu. Paldies! Paldies kolēģiem! Un eh, es vēlētos paskaidrot, ka Leirika kungs saņēma runāšanas laiku tikai tāpēc, ka viņš aizvieto figurēido kundzi. Es vienkārši vēlējos jums paskaidrot, lai cilvēki nepaliktu dusmīgi par to, ka es citiem dodu vārdu un citiem nē. Un tagad eh, Ludvigsona kungs divas minūtes. Jā, priekšsēdētājs kundze. Pēc tam, kad Lisabonas līgums ir ticis e, pieņemts un Eiropas Savienībā jau ir saistoša pamatiesību hārta, es uzskatu, ka sociālās dimensijas stiprināšana un Eiropas sadarbības stiprināšana ir viena no mūsu prioritātēm. Lai to panāktu, mums ir jādara viss iespējamais, lai tas sāktu darboties reālajā dzīvē. Vislabākais pirmais etaps būtu tas, lai visas Eiropas Savienības dalību valsts ratificētu visas aktualizētās konvencijas. Tam ir arī ārēja dimensija. Ja Eiropas Savienība vēlas būt nopietnas spēlētājs starptautiskajā arēnā, lai nodrošinātu gan darba, gan dzīves apstākļu uzlabošanu visā pasaulē, tad eh, viena no galvenajām uh, problēmām un viena no galvenajām darbībām ir tāda, ka visi dalību valsts ratificē ILO konvencijas. Ja mēs vēlamies ietekmēt situāciju trešās pasaules valstīs, tad mums ir jābūt par piemēru, un mums pašiem ir jārāda piemērs. Tāpēc vērētos pamudināt komisiju un Zviedrijas prezidentūru darboties preventīvi un dalīt visu iespējamo, lai visas ILO konvencijas, tās, kuras ir aktualizētas, tiktu ratificētas visās dalību valstīs. Man patiesībā liekas, ka tas ir nožēlojami, ka mana valsts, Zviedrija, nav ratificējusi pamatkonvencijas. Tādas kā, piemēram, 96. par eh, publisko iepirkumu, un es vēlētos lūgt Zviedrijas prezidentūrai darboties eh, un darīt visu, lai tas tiktu nodrošināts vienlaicīgi ar cilvēktiesību hartu, kas ir stājusies spēkā Lisabonas līguma ietvaros. Tādējādi Eiropas Savienības kopiena tiesa varēs izskatīt vairāk šo jautājumu. Mēs nevaram pieļaut situāciju, kurā eksistē Eiropas Savienības likumdošana, kas ir pretrunā ILO starptautiskajām konvencijām. Paldies! Turpina priekšsēdētājs kundze. <clears throat> Paldies! Un eh, tagad mēs eh, pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Katram kolēģim, kurš ir pierakstījies, būs viena minūte, un pirmā ir Magines skundze, lūdzu. Paldies, prieksēdētais skundze! ILO, kā jau kolēģi pieminēja, ir darbojusies jau kopš 1919. gada, tātad 90 gadus, un joprojām cīnās par adekvātiem darba apstākļiem visā pasaulē. Ir svarīgi, lai visas dalību valsts ratificētu aktualizētās konvencijas, īpaši patreizajā ekonomiskās krīzes apstākļos, kad eh, darbiniekiem ir īpaši spiedoši apstākļi. Mēs runājam par ILO konvencijām attīst vērtības valstīs un starptautiskās organizācijas un daudz to īstenotās programmas tiek eh, domātas tieši riska grupām, cilvēkiem, kuriem ir kustība traucējumi un citi traucējumi, kuriem ir grūti iesaistīties darba tirgū. Daudzas no parlamentā izskatītajiem jautājumiem, tādiem kā bērnu darbs un piespiedu darbs, arī ir iekļauts šajās konvencijās. Tāpēc es uzskatu, ka Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāratificē konvencijas, un tikai tā mēs varēsim rādīt piemēru. Paldies, Magīnēs skundzē, to turpina priekšsēdētājs skundze. Sikerska kungs, lūdzu, vienu minūti. Peaceful międzynarodowa organizacja pracy w ciągu wielu lat swojej działalności przyjęła i przedstawiła Startautiskā darba organizācija ilgajos savos darbības gados ir sagatavojusi un piedāvājusi ratifikācijai vairākas startautiskās um, konvencijas un direktīvas, kas um, saistītas ar sociālo drošību, arotbiedrībām un darba apstākļiem dalību valstīm būtu jāratificē šīs konvencijas un tās jāievēro. Eiropas Savienībai noteikti vajadzētu sniegt savu ieguldījumu šajā svarīgajā jautājumā, aizsargājot um, darbinieku tiesības globalizētā pasaulē. Mums ir jāuzsver, ka ik katrs pilsonis, neatkarīgi no viņa rases vai orientācijas, uh, ir jāaizsargā un uh, viņam ir tiesības uz ekonomisko drošību un vienlīdzīgām iespējām. Mums ir jāatcerās, ka nabadzība neatkarīgi no tā, kurā valstī tā uh, rodas, ir uh, nopietnas draudz. Paldies! Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Izskatās, ka neviens nav pieteicies, tāpēc dosim vārdu komisāram Degūhtakam. Uh, šie... Priekšstādātājs kundze, dārgie kolēģi, šeit ir vērojama spēcīga konverģence viedokļiem par to, ka ir nepieciešams ratificēt SDO konvencijas. Šeit parlamentā ir e, tāds viedoklis un tāpat arī komisijā. Tomēr, kā arī kungs atzīmēja, komisija nevar uzspiest savu viedokli citur, kā vien tur, kur tā ir ekskluzīva kompetence. Un, kā jau es teicu, komisija to dara attiecībā uz arotbiedrību lomu un neseno eh, kopienu tiesas eh, spriedumu tiek atzīta eh, kolektīvā darbība kā pamattiesības. Tomēr to var reglamentēt, kas atbilst citiem starptautiskajiem instrumentiem. Es tomēr saprotu jūsu bažas un darīšu tās zināmas manam kolēģim, kas nodarbojas ar sociālo aspektu, lai tiktu padziļinātas pārdomas šajā jautājumā. Paldies, komisāra kungs. Un tagad es esmu saņēmusi trīs rezolūcijas priekšlikumus. Pirmais ir kopīgais rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedz sociāldemokrāti.